Allora, iniziamo subito. Labi, tad sāksim balsošanu, jo esam nedaudz iekavējuši. Eh, allora prendete immediatamente posto, iniziamo subito il voto. Lūdzu, ieņemiet vietas un nekavējoties sāksim balsošanu. Gribēju tikai atbal, uh, atgādināt. Kā ņemot vērā jaunos noteikumus, kas ir tikuši ieviest galīgais balsojums par katru dokumentu eh, vienmēr būs personāla balsojums. Mēs mēdzām balsot eh, elektroniski vienkārši beigās, bet tādā gadījumā tiek piefiksēts tikai gala rezultāts. Bet tagad personāla balsojuma veidām būs zināms arī, kurš kā ir balsojis. Tātad tas vairs nebūs tikai tāds vienkāršs elektronisks balsojums, bet uh, personāla balsojuma formā tas arī tiks reģistrēts komitejas sanāksmu pārskatā. Uh, Paldies priekšsādātāji. Gribēju tikai paziņot, ka tagad budžeta kontrolas komitejā arī notiek balsošana par kopuzņēmumiem, un esmu atbildīgs gan šajā komitejā par jautājumiem, gan tur. Es nevaru sadalīties divās pusēs, bet eh, varbūt nākotnē varētu parūpēties par to, lai balsošana nenotiktu komitejās vienlaicīgi, jo īpaši par vienu un to pašu jautājumu. Paldies! Signora Presidente, si può aumentare un po'. Paldies, priekšstādātāji. Varbūt mēs varētu pātrināt balsošanu un ķerties pie darba. Priekšsādātājs saka, vai kāds kaut ko nesaklausīja, nezinu, es domāju, ka es runāju pietiekami skaļi, bet sāksim balsošanu. Pārbaudīs vispirms sistēmu, tā tad sākam balsot. Beidzam balsot. Piecdesmit četri balsojuši. 57 kartītes kopā ir izmantotas balsojumā. Labi, vai visiem viss kārtībā? Tad sākam ar Kastiljo ziņojumu. 154 un 155 grozījumi, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Vai favore, kontra. 49. par, pret, atturas, pieņemts. 51. par, pret, atturas, pieņemts. 312. par, pret, atturas, pieņemts.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 un 58 un 59 kopā, kurš pārpret atturs pieņemts. 29. simko, kurš pārpret atturs pieņemts. Tagad 68D, 101D, 516, 37D un 32D, kurš pārpret atturs pieņemts. 7 17. nē, priekšsēdētājs saka, atvainojos. Mums ir mutiskais grozījums. Pirmais, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss numur viens, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad 12. lapas puse. Piektais kompromiss. 12. lapas puse, piektais kompromiss. Esat atraduši, kurš pār pret atturas pieņemts. 30. lapas puse. 530. odī. 30. lapas puse. 530 grozījums. Odī grozījums, kurš pār pret atturas noraidīts. 7. kompromiss grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. 37. lapas puse. Pieci, seši, nulli un trīsdesmit seši. Pieci, seši, nulli un trīsdesmit seši divi grozījumi. Es atvainojos 4B kompromiss, kur palika Nē, saka priekšsēdētāji, tas ir pirms 4B, pirms 4B, ceturtā sadaļa. Lapas puses augšā ir 568. grozījums un 36. grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. 4B kompromiss tagad. Atvainojos ar priekšsādātāju, kurš pār pret atturas pieņemts pārbaudīt. Labi, pārbaudam. Sākam balsot elektroniski. Piec, 168 un 36. Tā tad elektroniski balsojam, pārbaudam, beidzam balsot. 33 pār 22 pret pieņemts. 4B kompromiss, kurš par, pret, atturas pārbaudam. Pārbaudam 4B. 4B kompromiss. No SND grupas viens pa daudz balso, balsojam vēl, vēlreiz. Beidzam balsot. 24 pār 32 pret. Noraidīts. Kompromiss 4a, kurš par, pret, atturas. Man šķiet pieņemts, bet pārbaudīsim labāk elektroniski. Sākam balsot par 4a kompromisu. Atkal viens no SND par daudz balso. Beidzam balsot. 33 pār 23 pret pieņemts. 65. lapas puse. Grozījums 109D, 747D. Kurš pārpret atturas pieņemts? Tāds 109, 743 tas bija. 110D, kurš pārpret atturas pieņemts? 749, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 117D, 117D. 744. grozījums, kas tur notiek? Tas atkrīt, man saka. 744. atkrīt, tur par to mēs nebalsojam. Septiņi, četri, deviņi esam nobalsojuši, tas bija noraidīts. Viens, viens, septiņi, D, kurš par pret atturs pieņemts. Un 754D, 755D, 756, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad atkal kopā vairāk 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4 D, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad atkal kopā grozījumi 7, 5, 7 D, 7, 5, 8 D, 7, 7, 5, 9 dēkuši par pret atturas noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. 25 pār 32 pret, tā tad noraidīts. 125. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad pārējām uz 75. lapas pusi. Sastais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 80. lapas puse. 150. grozījums, kurš par? Astoņdesmitā lapas puses, 150. grozījums. 739. pat var jautājums no zāles. Nē, tas ir, tas atkrīt. Pārējām pie 150. kurš pār? pret atturas pieņemts. Tagad kopā 511 un 80D, kurš par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 157, kurš par pret atturas pieņemts. 158, kurš par pret atturs pieņemts. 4. kurš par pret atturs pieņemts. 164, kurš par pret atturs pieņemts. 165, kurš par pret atturs pieņemts. 166, kurš par pret atturs pieņemts. Tagad kopā vairāki. Reģi 11 un reģi 4, kurš par pret atturs pieņemts atturas pieņemts. Reģi 2, kurš par? Pret atturas pieņemts. Reģi 3, kurš par? Pret atturas pieņemts. Piektais grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts. 167, kurš pārpret atturas pieņemts, 168, kurš pārpret atturas pieņemts, IMCO 1, kurš pārpret apturs pieņemts. Sastais, kurš par pret apturs pieņemts. 1,70, kurš par pret apturs pieņemts. 1,71, kurš par pret apturs pieņemts. Septītais grozījums, kurš par pret apturs pieņemts. 30 D, kurš par pret apturs pieņemts. Tagad kopā vairāki 264, 12. Par pret atturs pieņemts. Liba 7. kurš pār pret atturs pieņemts. Liba 8. kurš pār pret atturas pieņemts. 39. kurš par pret atturas pieņemts. 47. par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums pār grozījumiem, elektronisks balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 29 par 10 pret, 17 atturās, pieņemts. Tagad mēs balsojam par likumdošanas uh, projektu kopumā, sākam balsot. Viens no tautas partijas pa daudz. Labi, beidzam balsot 30 pār, 12 pret, 14 atturās, pieņemts. Starpiestāžu balsojums par institūcijām. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts, 29 pār 24 pret. Nē, saka priekšsēdētāji, kaut kāda problēma bija. Balsojam vēlreiz. Balsojam tātad vēlreiz. Sākam balsot, kurš par pret atturas. Viens no tautas partijas par daudz balso. Labi, Tātad 30 pār 26 pret 1 atturās un noraidīts. Jo mums nepieciešams 31 par. Tātad tas ir par starp iestāžu balsojumu. Beidzam šo bloku. Tagad uh, pārējām pie Ulskogas kundzes ziņojuma. Mm -hmm. 30, nevis 31. Mm. Allora, eh, il rapporto Ulfskog. Tātad Ulfskog kundzes eh, ziņojums. Sākam balsot. we go to plenary. Absolutely. Yeah. Allora, voto aperto su. Sākam balsot par Ulfskog ziņojumu elektroniskā identifikācija. joprojām varu balsot par Ulfskog uh, ziņojumu. Tagad beidzam balsot. 46 uh, par 5 pret pieņemts. Balsojam par Hercogas kundzes ziņojumu. Sākam balsot par Hercogas kundzes ziņojumu. Beidzam balsot. 52 par. Vienbalsīgi pieņemts. Sākam balsot par Ransdorfa ziņojumu. Ransdorfa ziņojums. Balsojam. Beidzam balsot. No zāles. Es nevēlos uh, mūs aizkavēt, bet gribu pateikties kolēģiem, kas piedalījās gatavojot šo ziņojumu. Esmu ļoti pateicīgs par visiem komentāriem, uh, par piezīmēm, kas tika izteiktas un visiem pienesumiem. Paldies! Paldies, saka priekšsētāji, tad apsveicam referentu vienbalsīgi pieņemts 52 balsis par. Tagad balsojam par Cavēla ziņojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 56 par vienbalsīgi apsveicam. Ford kundze ziņojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 51 par vienbalsīgi pieņemts. Tur mēs ziņojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 55 par, viens atturējies, pieņemts apsveicam. Madurel ziņojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 51 par, 3 pret, pieņemts. Van Nistelroja ziņojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 51 par, 1 pret, 5 atturējušies, eh, pieņemts. Eh, Rībīga ziņojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 55 par vienbalsīgi pieņemts. Apsveicam referentu. Eiler ziņojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 48 pār 3 pret 1 atturējies pieņemts. Apsveicam Eiler kungu. Panajotov ziņojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 47 par, 5 atturējušies, pieņemts. Nākamais ziņojums Tomsen kundze ziņojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 57 par, vienbalsīgi pieņemts. Apsveicam Tomsenes kundzi. Un tagad sāksim garāku balsojumu par Andrēs Barējā ziņojumu. Tātad, gatavojamies balsot. 26. un 27. grozījumi kopā. Kas ir par, pret, atturās pieņemts. 58. par, pret, atturās noraidīts. 59. par, pret, atturās, pieņemts. 60. par, pret, kas atturās, noraidīts. 62. par, pret, atturās, pieņemts. 63. par, pret, atturās, pieņemts. 64. par, pret, atturās, noraidīts. 65. par, pret, atturās, pieņemts pieņemts. 66 par pret atturās pieņemts. 67 par pret atturās noraidīts. 68 par pret atturās noraidīts. 69 par pret atturās noraidīts. 60, 70 par pret atturās noraidīts. 71 par pret atturās pieņemts. 72 par pret atturās pieņemts. 73. un 74. un 76. kopā par pret atturās pieņemts. 77. par pret atturās pieņemts. 78. par pret atturās pieņemts. Kopā 11. un 80. par pret atturās pieņemts. 79. par pret atturās pieņemts. 81. par pret atturās 81. grozījums vēlreiz par pret atturās pieņemts. 82. par pret atturās pieņemts. Kopā par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 pret atturās pieņemts. 93. par pret atturās pieņemts. 94. par pret atturās pieņemts. 95. par pret atturās pieņemts. Pārbaudīsim 95. elektroniski. 95. grozījums balsojam. Beidzam balsot. 34 balsis par pieņemts. 96. par pret atturās pieņemts. 97. par pret atturās pieņemts. 98. par pret atturās pieņemts. 99. par pret atturās pieņemts. Numur 100. Par pret atturās pieņemts. 103 par pret atturās pieņemts. 104 par pret atturās noraidīts. 105 par pret atturās noraidīts. Sekretariāts man ziņo, ka mums jābalso arī par 100, 101. grozījumu. Tātad mums jāatgriežas atpakaļ. Tad 101. Lamberts grozījums par, pret, atturās. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 101. grozījums elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 106. par, tad 106 par, pret, atturās, noraidīts. 107. par, pret, atturās, pieņemts. 108. par, pret, atturās, pieņemts. 109. par, pret, atturās, pieņemts. 110. par, pret, atturās, pieņemts. 111. 112. kopā par, pret, atturās, pieņemts. 17. Nē, atvainojiet. 113. un 114. kopā par, pret, noraidīts. 115. par, pret, atturās, pieņemts. 116. un 117. kopā par, pret, atturās, pieņemts. 118. un 119. kopā pieņemts. 120. par, pret, atturās, noraidīts. 121. par, pret, atturās, noraidīts. 122. par, pret, atturās, pieņemts. 123. par, pret, atturās, pieņemts. 124. par, pret, atturās, noraidīts. 130. par, pret, atturās, noraidīts. 126, 127 kopā par, pret, atturās, pieņemts. 128 par, pret, atturās, pieņemts. 125 par, pret, atturās, pieņemts. 129 par, pret, atturās, pieņemts. Pārbaudīsim 129 elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 28 balsis pār, 29 pret. Noraidīts. 129. ir noraidīts. 131. par, pret, atturās, noraidīts. 132. par, pret, atturās, noraidīts. 133. par, pret, atturās, pieņemts.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 pret atturās pieņemts. 140. par pret atturās pieņemts. 141. par pret atturās pieņemts. 142 un 143 kopā par pret atturās pieņemts. 144 par pret atturās noraidīts. 145 par pret atturās pieņemts. 146 par pret atturās pieņemts. 147 par pret atturās pieņemts. 21 par pret atturās pārbaudīsim elektroniski. 21. grozījums elektroniski lūdzu. 21. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 149. par pret noraidīts. 150. par pret atturās pieņemts. 151, 152 kopā par pret atturās pieņemts. 153 par pret atturās pieņemts. 154 par pret atturās pieņemts. 155 par pret atturās pieņemts pieņemts. 156 par pret atturās pieņemts. 157, 158 un 159 kopā par pret atturās noraidīts. 22. par pret atturās noraidīts. 23. par pret atturās pieņemts. 26. nākamajā lapusē. 26. Pie apsvērumiem. 26. grozījums. Andrēs Barējā. Par, pret, atturās, pieņemts. 27. Par, pret, atturās, pieņemts. 28. Par, pret, atturās, pieņemts. 20, 30. Par, pret, atturās, pieņemts. 32. Par, Eh, pārbaudīsim vēl 30. 30. to pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad 32. par pret. Atvainojiet, saka priekšsādātājiem. Vispirms jānobalso par 31. 30. ir noraidīts, tāpēc jābalso par 31. Tad balsosim par 31. tagad. 31. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 32. par, pret, atturās, noraidīts. 33. par, pret, atturās, noraidīts. 304. par, pret, atturās, pieņemts. 305. par, pret, atturās pieņemts. 306, 307 kopā par, pret, atturās pieņemts. Numurs 2. Par, pret, atturās pieņemts. Otrais saka priekšstātāju pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Otrais grozējums ir noraidīts. Tālāk, 38. par, pret, atturās, noraidīts. 39. un 53. kopā par, pret, atturās, pieņemts. 3. par, pret, atturās, noraidīts. 40. par pret atturās pieņemts. 41. par pret atturās pieņemts. 4. par pret atturās pieņemts. 42. par pret atturās pieņemts. 43. par pret atturās pieņemts. 44. un 54. kopā par pret atturās pieņemts. Piektais par pret atturās pieņemts. 45 un 46 kopā par pret atturās pieņemts. 47 par pret atturās pieņemts. 48 un 52 kopā par pret atturās pieņemts. 49 un 50 kopā un 51 arī dzan par pret atturās pieņemts. Un 55. par pret atturās pieņemts. Tagad balsojam par uh, grozīto priešlikumu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 55 par vienbalsīgi apsveicam. Un tagad uh, gala balsojums par uh, leģislatīvo rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. 54 par, vienbalsīgi, lieliski apsveicam. Un. Uh, Es nevēlos aizkavēt uh, darbu, bet es vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās šajā darbā un vēlos precizēt, ka šo svarīgo ieguldījumu satiksmes jomā Eiropā mēs panācām tikai tāpēc, ka mēs, nu, parlaments, iestājāmies par to. Tas bija praktiski jau beigts projekts, bet mēs e, panācām to, ka tas ir kļūst par veiksmu stāstu. Komplimenti a tutti coloro che hanno collaborato per questo risultato. Passiamo. Jā, apsveicam visus, kas palīdzēja sasniegt šo rezultātu. Un līdz ar to esam nonākuši pie mūsu pēdējā balsojuma - Jordanas ziņojums. Balsojums blokā 32. līdz 39. 40. Kurš par? Pret. Pārbaudām elektroniski. nebija skaidrs. Tātad balsojam par pirmo balsojumu blokā. Beidzam balsot. 21 pār 34 pret noraidīts. 40. kurš pār? Pret. Atturas pieņemts. 41. pār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 Pārbaudām elektroniski. Sete, sete. Balsojam par septīto grozījumu. Beidzam balsot. 29 pār, 24 pret pieņemts. 88 pār, pret, atturas, pieņemts. 89 pār, pret, atturas, noraidīts. Ast,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 chiuso ventinove a favore venticinque contro approvato novantatré tā 29 par 25 pret pieņems 93 par pret atturas noraidīts kompromiss 1 par pret atturas pieņemts 96 divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa par pret pret atturas pieņemts. Pārbaudām elektronisku otro daļu. E, votazione chiusa, respinto. Beidzam balsot, noraidīts. 98. par, pret, atturas, pieņemts. 99. un 100. par, pret, atturas pieņemts, 101. par, pret, atturas pieņemts, 102. par, pret, atturas pieņemts, 12. par, pret, atturas pieņemts, 103. par, pret, atturas pieņemts, 104. par, pret, atturas Noraidīts. Pārbaudām elektroniski 104. Beidzam balsot. 25 pār, 28 pret, noraidīts. 13 pār, pret, atturas pieņemts. 100, tā, 14 pār, pret, atturas pieņemts.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 113 pār pret atturas pieņemts, 114 pār pret atturas noraidīts, 115 pār pret atturas pieņemts, 116 pār pret atturas pieņemts, 117 pār pret atturas noraidīts, 118 pār pret atturas noraidīts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 pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 3 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 4 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 5 par pret atturas pieņemts. 153. par pret atturas noraidīts, 158. par pret atturas noraidīts,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 Pārbaudam elektroniski 7b kompromisu. Beidzam balsot. 15 pār 38 pret noraidīts. Kompromiss 7a par pret atturas pieņemts. Līdz ar to nākamais ir 12. lapas pusē. Vēlaties pārbaudīt septiņā, labi. Bet mēs jau nobalsojam. Jūs vēlaties pārbaudīt balsojumu? Labi, pārbaudam elektronas septiņā. Balsojam par septiņā. Beidzam balsot. 34 pār 13 pret 1 atturas pieņemts. Nākamais ir 206.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 atturas noraidīts, 214. par pret atturas noraidīts, 215. par pret atturas noraidīts, 42. par pret atturas noraidīts, 43. par pret a, noraidīts. Pārbaudām elektroniski 43. Beidzam balsot. 19 pār 34 pret noraidīts. 44. pār pret atturas pieņemts. Pārbaudam elektroniski 44. Chiuso. 10 a favore, 40 contro respinta. 10 pār 40 pret noraidīts. 45. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums. Ja jūs vēlas pārbaudīt iepriekšējiem otro daļu, labi pārbaudam. Seconda parte, emendamento 45. Check. 45. otrā daļa. Beidzam balsot. 23 pār, 30 pret, noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. 46. par pret atturas pieņemts. 47. par pret atturas pie... noraidīts. 48. par pret atturas noraidīts.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 noraidīts, 54. par pret atturas noraidīts, 55. par pret atturas noraidīts, 56. ar mutis grozījumu par pret atturas pieņemts, 3. par pret atturas pieņemts, 57. par pret atturas pieņemts,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 atturas noraidīts. 63. par pret atturas noraidīts. 64. par pret atturas. Pārbaudām 64. Chiusa. 25 a favore, 30 contro, respinta. 25 pār, 30 pret noraidīts, 65 pār, pret atturas noraidīts, 67 pār, pret atturas noraidīts, 68 pār, pret atturas pieņemts, 69 pār, 69, 70 pār, pret atturas noraidīts, 71 Skuzātemi, dove... Es atvainojos, saka priekšsēdētāja. Vajadzēja balsot par 66. arī izlaidām to 66. par pret atturas pieņemts. Tātad par to mēs nobalsojām. 71. 71. pār 66. Mēs arī par 68. nobalsojam, 69. 70. kopā. Līdz ar to nākamais ir 71. Ko jūs vēlaties pārbaudīt? Ko tieši? Pārbaudīt 69. un 70. Labi, pārbaudam elektroniski. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 22 pār, 31 pret noraidīts. 71. Par, pret, atturas noraidīts. 72. Par, pret, atturas noraidīts. 73. Par, pret, atturas noraidīts. 74. Par, pret, atturas noraidīts. 76. Par, pret atturas noraidīts. 75. par pret atturas noraidīts. Motiskais grozījums numur 1 par pret atturas pieņemts. 77. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. 78. par pret atturas noraidīts. Sep... Nē, nākamais 80. par pret atturas noraidīts. 79. jā, tiešām 79. atvainojas priekšsēdētāji. 79. tagad par pret atturas pieņemts. Par 80. nobalsojam 81. par pret atturas noraidīts. Mutiskais grozījums numur 2 par pret atturas pieņemts. 82. par pret atturas noraidīts. 83. par pret atturas noraidīts.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 par grozījumiem. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 38 pār 15 pret, 3 atturas pieņemts. Un gala balsojums par normatīvo rezolūciju par nē, īstenībā mums jābalso ir elektroniski sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 37 pār, 15 pret, 3 atturas pieņemts. Allora, grazie per la collaborazione. Liels paldies visiem par jūsu līdzdalību. 5 minūšu pārtraukums, lai cilvēki var atstāt zāli, kas nevēlas palikt pirms turpināsim darbu. Okay, colleagues, the committee will come to order. We'll resume. Uh, atsāksim darbu. Mēs esam nonākuši pie 24. darba kārtības jautājuma. Un tas ir otrais Eh, starposmi izvērtējums riska dalīšanas finanšu mehānismam, tātad RSFF. Mēs uzklausīsim komisijas eh, prezentāciju un runāsim arī attiecībā uz ieteikumiem par apāršanu 2020 eh, īstenošanu. Mums ir trīs runātāji no komisijas un pirmā ir Aviskundze. Avais, saka priekšsēdētājs, vai nu kā to izrunā? Avis. Viņa ir neatkarīgu ekspertu grupas uh, priekšstādātāji, tātad attiecībā uz RSFF, riska dalīšanas finanšu mehānismu, un pēc tam runās Stīvens kungs un pēc tam Mālo kungs. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies! Paldies ka izskatat mūsu izvērtējumu par RSFF riska dalīšanas finanšu mehānismu. Es vadu uh, ekspertu grupu, es esmu profesionāla kapitāla investīcija un ekonomisko prognožu jomā. Mans kolēģis šeit brakus ir uh, Stīvens Kungs, viņš ir mūsu grupas referents. Viņš kādreiz bija EFKA tīkla ģenerālsekretārs eh, un pēc tam Malokungs, eh, viņš eh, vada nodaļu pētniecības ģenerāldirektorātā atbildīgi par RSFF. Komisijas vietvaros esam sadalījuši mūsu prezentāciju trijās daļās, tātad izvērtējums, sākšu ar to. Tālāk ieteikumi, desmit ieteikumi, kurus prezentēs Viljams, un pēc tam uh, saikne eh, starp SFF un jaunajām vadlīnijām eh, apārsni 2020, par ko pastāstīs Malokungs. Tātad sākumā man ir daži vārdi par mūsu novērtējumu vispārējo kontekstu. Eh, pasliktinājās uzņēmumiem piekļuvu finansējumam, Eh, tā tad eh, to atzīmēja SAO, ECB, it īpaši pētniecības attīstības un inovāciju finansējumam, tātad RDI finansējumam. Eh, kredītu nosacījumi kļuva stingrāki, riska novēršana kļuva prioritārāka. Un pat, even, pat lieliem uzņēmiem kļuva grūtāk piekļuvi finansējumam un situācija arvien vairāk pasliktinājās, ir īpaši MVU, tāpat kā lieliem uzņēmiem, lai parādītu ciparus, šī samazināšanās bija no 12 līdz 30 procentiem visā Eiropā dažādās valstīs. What is our Tātad, kas ir SRSFF? Tātad mēs uh, apkopam resursus, lai atbalstītu inovatīvus uzņēmumus, uh, piekļuvēji uh, riska finansējumam. RSFF ir tāda kā metodoloģijas laboratorija. Tātad aizdevuma garantiju schēmu atbalsta septītā ietver programma un sadarbībā ar EIBB mēs finansējam pētniecības un attīstības darbību. Uh, Eh, to veids privātu un publisku uzņēmumu, un galvenokārt eh, sākumā esam vērsuši to uz lieliem uzņēmumiem, tā sauktiem midcaps, lieliem midcaps, eh, infrastruktūras uzņēmumiem un tā tālāk. Miljards nāk no septītās ietvaru programmas, un tur liek klāt arī tikpat daudz Eiropas investīcija banka. Nosacījums ir ģenerēt 10 miljārdus, tas ir sākotnējais mērķis, tātad papildus parādu finansējumu, FDI RDI darbībām. Mēs to saucam par svirs efektu. 2012. gadā pēc pirmā novērtējuma, kas tika veikts pirms trīs gadiem, tātad RSFF inovatīviem MVU un maziem midcaps tika izveidots finanšu instruments RSI riska instruments Tātad tur tik iesaistīti starp, eh, starpnieki. Vēl vairāki citi iemesli. Tātad RSFF ir izrādījies ļoti pievilcīgs eh, RDI uzņēmumiem, tātad pētniecības attīstības un inovāciju uzņēmumiem, kā jau uh, Uh, jūs redzat slaidos un arī dokumentā jūs priekšā tur ir cipari, tur jūs varat izlasīt, kāds ir sadalījums dažādos sektoros, tāpat tās kāds ir geogrāfiskais sadalījums, tātad ļoti precīzi jūs to visu savā dokumentā varat redzēt. RSFF ir pārsniedzis savu uh, aizdevumu apjomu mērķi un arī tāpat geogrāfisko tvērumu. Attiecībā uz Uh, uh, līdzekļiem, uz kuriem tika uzņemtas saistības. 12,9 miljārdi, miljārdi ir piesaistīti, 31,9 miljārdi. RSFF aizdevumi šobrīd tiek izdalīti 23 valstīs, un jūs to varat redzēt dažādos dokumentos. Uh, Uh, šo geogrāfisko sadalījumu, un tur ir arī trīs FP7 asociētās valstis. Attiecībā uz RSI, tātad riska instrumentu, kas ir neilgi, uh, pastāvēs 23 garantiju līgumi ir noslēgti 14 valstīs, plus vēl 4 un 10 vēl tiek uh, sagatavoti. 1,2 miljārdu garantiju portfels, tātad šis maksimālais apjoms ir paredzēts ar svīras efektu 2,4 miljārdi no pieejamiem aizņēmumiem. 600 uh, aizdevumi jau ir izsniegt MVU un um, small midcaps uzņēmumiem, un vidējais aizdevums uzņēmumam ir apmēram 600 uh, eiro. riska eh, uzņemšanās kapacitāte tika izvērtēta no EIB un komisijas puses. Eh, mums bija tikšanās ar dažādām grupām un komandām. Instrumentu vada pieprasījums, un tas ir ārkārtīgi svarīgs, lai cīnītos pret šo preciklisko parādību. Uh, Un tāpat EIB grupa ir bijis ātri jāpielāgo šo instrumentu, lai mm, attiecīgi mainīgiem apstākļiem. Un tas ir bijis viens no spēcīgiem momentiem šim uh, mehānismam. Tātad tika izveidots RSI riska dalīšana, uh, riska instruments, tātad tas tika paredzēts mazāk, maziem un vidējiem uzņēmiem un small mid-cap uzņēmumu vajadzībām. Uh, Tātad jūs te redzat, kā jau es teicu, kartē 25 valstīs ir šī darbība veikta, tumši zaļā krāsā jūs redzat galvenos eh, lietotājs Spāniju, Vāciju, eh, Vā, Spāniju, Vāciju. Tāpat arī ar 23 eh, starpniekiem 14 valstīs ir parakstīti RSI līgumi. Tātad riska dalīšanas instrumentu līgumi. Uh, Attiecībā uz uh, mūsu ieteikumiem tā tad nepārtrauktība un elastība, lai pielāgotos uh, tirgus uh, nosacījumiem, uh, lietotāja draudzīga attieksme, tāpat uh, uh, līdzekļu optimizēšana un atbilstoša uh, finansēšana, lai varētu identificēt RDE projektus. Paldies! Nākošajam runātājam tiek dots vārds. Paldies jūs komitejai, ka mēs varam pastāstīt par uh, Eh, saviem eh, secinājumiem. Mēs tā tad eh, nācām klajā ar desmit ieteikumiem, desmit rekomendācijām. Pirmām kārtām mēs ieteicām, un to jau mēs jau izteicām 2013. gada jūnijā, turpināt, stiprināt un paplašināt šo partneru sadarbību starp Eiropas komisiju un institūcijām un Eiropas investīciju banku grupu un Eiropas investīciju fondu. Uh, It īpaši Eiropas komisijas eh, līdzekļi ir jāizmanto kā garantija un kapitāla līdzekļi, tātad tie ir EIB resursi, šī kombinācija ir labi darbojusies, un es domāju, ka finanšu instrumenti, no kuriem RSFF ir tikai viens, eh, tur mēs ļoti pozitīvi vērtējam, ka tas ir izveidots un ka ir citi instrumenti, ko parādz apvārsnes 2020 programma un ka Eh, mēs attiecīgi arī esam rekomendējuši to visu turpināt. Tāpat esam ieteikuši veicināt un pēc iespējas veidot platformu, uz kuras pamata citus eh, resursus varētu piesaistīt šai partnersadarbībai. Te mēs, protams, domājam par dalību valstīm, kohēzijas fondiem un līdzekļiem no citu citiem avotiem apvārsnes 2020 ietveros tā, lai šī partneru sadarbības platforma starp EIB un Eiropas komisiju varētu tikt optimizēta ar papildus resursiem. Tāpat laikā trešā rekomendācija ir tāda, ka šos resursus vajadzētu konkrētāk uh, izmantot nekā sākumā, tātad vērst uz inovatīviem MVU, ne tīpaši maziem uzņēmumiem un tā saucamiem midcap uzņēmumiem. Uh, Jo sākumā RSFF uh, ietvaros uzvars, uzsvars tika likts uz vidējiem un lieliem uzņēmumiem. Mēs arī ieteicām, ka maksimālā pieejama resursu uh, summa arī ir jāparedz uh, RSFF. Tika paredzēti tā sauktie marķētie top-ups īpaši tehnoloģiski interešu uzņēmumiem ir nepieciešams, protams, sinerģijas starp kosmē programmas un uh, apvāršana 2020 programmas uh, uh, līdzekļiem. Tālāk, nākamā rekomendācija, kā jādominē ir pieprasījumam, jo tādā veidā mēs veicinam to, lai uzņēmumi uh, ņemtu šos aizņēmumus. Tātad tur, tur jābūt konkrētam pieprasījumam, tā tas ir bijis agrāk un tas tā jāturpina, bet. Uh, tie, kuriem ir nepieciešams vairāk, lai tiem būtu šī piekļuva. Tā tad ir nepieciešama skaidra mārketinga stratēģija un jā, jā, jāsniedz arī informācija par šo iespēju. Un pētniecības infrastruktūrai un varbūt tādiem sarežģītākiem projektiem, kuriem nav tik viegli no bankām iegļūst finansējumu. Mums ir konsultīvais dienests, kas tātad stiprina šo sadarbību. Sestā rekomendācija bija uh, Uh, ieviest atbilstošus riska mīkstināšanas pasākumus. Tātad, protams, garantijas, uh, garantijas aizdevumi ir ļoti svarīgas, un mēs iesakam, ka atbilstoši riska mazināšanas pasākumi ir uh, jāveic, jātīsta, jānodrošina nepārtrauktība starp pašreizējo programmu un to finansējumu, kas eh, izriet arī no 7. ietvaru programmas NAFAS 2020. Un vēl beidzot, eh, vēl četras eh, rekomendācijas attiecībā uz pārvaldību. RSFF bija vienota vadības komiteja. Mēs ierosinājām, ka šo principu, šo darbību vajadzētu turpināt. Tāpat arī uh, Eh, staikni ar kosma pārvaldības sistēmu vajadzētu stiprināt. Te, protams, nav nekāda konkurence starp eh, kosma un apvēršanas 2020, vienkārši sadarbība. Un tālāk. Sistēmas uzraudzība ir jābalsta uz labākiem eh, mērķiem un indikatoriem. Tātad RSFF progresu vajag izvērtēt, izmantojot skaidrus uh, snieguma rādītājus. Ar to mēs arī noslēdzam mūsu ieteikumus. Uh, tie bija galvenie ieteikumi, rekomendācijas. Man bija liels prieks strādāt ar, uh, um, strādāt visu šī projekta ietvaros. Paldies! Paldies! Vārds tiek dos nākamam runātājam, Lokungam. Es arī gribētu pateikties eh, priekšsēdētājam un komitejai par to, kas devuši mums šo iespēju dalīties ar jums um, ne tikai rezultātos, mm, mūsu neatkarīgās eksperta darba grupas darbības rezultātiem. Es gribētu pieminēt Figueredo kungu, kurš uh, vada uh, struktūru arī Nemets kungu, kurš arī ir viens no bijušiem jūsu kolēģiem un bijušais deputāts. Tāpat gribētu izmantot šo iespēju ilustrēt to, kā komisija ir ņēmusi vērā šī ziņojuma saturu. Jūs, protams, redzēsiet, ka kaut kas ir atpazīstams, jo tas nāk no apvārsnes 2020 priekšlikuma, un tur mēs esam konkrēti arī iestrādājušas eh, ekspertu grupu, iestrādājuši ekspertu grupas rekomendācijas. Arī šajā kontekstā pateicoties Eiropas eh, parlamenta daumam ir eh, paredzēts budžets apvārs 2020 ietvaros 3,7% apjomā no nu, kopējā apvārs 2020 apjomu. Tas ir gandrīz divkārtēji nekā bija 7. ietvaru programmā. Tas ir liels palielinājums un tas ļoti skaidri ilustrē, cik ārkārtīgi svarīgs ir šāds atbalsts, it īpaši šajā kontekstā. Tāpēc vēlreiz pateicos parlamentam par tā atbalstu. Ir jāturpina paplašināt eh, līdzekļu apjoms, lai varētu risināt konkrētas tirgus vajadzības, eh, it īpaši pētniecības attīstības un inovāciju jomā, un it īpaši MVU, un tas ir pirmais punkts, ko es tiešām gribētu uzsvērt. Tā tad mūsu finanšu instrumenti galvenokārt būs paredzēti, lai atbalstītu innovatīvas SM, eh, MVU un midkap uzņēmumus. Uh, Septītās ietvaru programmas ietvaros mēs atbalstījām lielus uzņēmumus un lielus mid, eh, un midcap uzņēmumus. Bija, protams, arī nepieciešamība, tam bija nepieciešami tādi ambiciozi attīstības un pētniecības projekti, bet uh, tagad ir nepieciešams atbalstīt mazākas struktūras, un tas atspoguļojas eh, viscauri apvārsnes 2020 ietvaros. Tātad tur es atkal visu neuzskaitīšu, bet, piemēram, ir uh, MVU instruments un līdzīgi tipa atbalsts. Tātad tas pastāv apvārsnes 2020 un būs papildus atbalsts, uh, ko vēl sniegs mūsu parādu finanšu padziļinātie instrumenti. Šai kontekstā. Un arī ņemot vērā ekspertu grupu rekomendācijas mēs šogad kopā ar eh, saviem partneriem Eiropas Investīciju banku un Eiropas Investīciju fondu eh, mēs organizēsim jau tālāku darbību pēc RSFF un pēc RSI eh, un strādāsim tālāk pie kredītfinansēšanas mehānisma, kas savulaik tika saukts par GIF1. Mēs strādāsim partnerībā ar kosmi, lai nodrošinātu, ka mēs nepārklājamies tātad, ka neveicam to pašu, ko dara kosme un apāršanas 2020, un mēs nodrošināsim, ka mēs dodam viss eh, nepieciešamāko atbalstu MVU. Mēs to darīsim arī tā, lai nodrošinātu atbalstu eh, visam MVU darbības eh, ciklam un To mēs darīsim īpaši uzsvaru liekot uz MVU un small midcap uh, uzņēmumiem. Ir jāvienkāršo piekļuve līdzekļiem un jānodrošina arī lielāka ietekme. Rezultāti mēs strādāsim ne tikai ar Eiropas investīciju banku un investīciju fondu, bet arī ar apvārsni 2020, lai iesaistītu arī citus interesētos uzņēmumus, kuriem, uz kuriem varētu būt vēl lielāka ietekme. Centīsimies uh, atrast arī vietējus finanšu starpniekus vietējā mērogā. Atkal, lai sniegtu atbalstu MVU, kā jau tika eh, minēts eh, neatkarīgās ekspertu grupas ziņojumā, viens no galvenajiem jautājumiem ir atbilstoši pārvaldība. Šai kontekstā uh, Mums ne tikai ir vienota vadības uh, grupa, tātad steering committee kopā ar Investīciju banku un Investīciju fondu, bet mēs strādāsim pie tādas kopīgas pārvaldības struktūras kopā ar kosmē, īpaši runājot par uzņēmumu kapitālu līdzekļiem un m, mm, centīsimies nodrošināt atbilstošu pieeju. Tāpat ņemsim vērā to, cik svarīgi ir informēt lai dažādi potenciālie līdzekļu iespējami izmantotāji apzinātos, ka šādi instrumenti pastāv. Ir tīpaši atkal tātad vietējā mērogā identificējot vietējos starpniekus, kas varētu sniegt šādu atbalstu. Šai kontekstā es gribētu arī uzsvērt, ka mēs atvērsim iespēju eh, jebkādiem eh, finanšu starpniekiem. Parasti mēs runājam par bankām. Uh, tad, kad runājam par garantijas mehānismu, bet reģionālās mm, un publiskās bankas arī noteikti varētu šeit eh, līdzdarboties. Gribu arī uzsvērt to, kas bija ļoti svarīgi un ko esam pārbaudījuši arī septītās ietvaru programmas eh, ietvaros. Tas ir tās eh, zināšanas, kas pastāv Eiropas investīcija bankā, ko mēs varam izmantot. Uh, Mēs jau pārbaudījām šo pieeju septītās ietvaru programmas ietvaros un turpināsim to. Un šī iemesla pēc mums arī būs tehniskās palīdzības līgums ar EIB, tīpaši, lai varētu nodrošināt šādu uh, atbalstu tādiem ambicioziem projektiem. Bet tāpat arī, lai atvieglotu pieeju, piekļuvu informācijai tieši maziem uzņēmumiem. Un šai kontekstā atkal kopā ar kosme kolēģiem mēs uzlabosim piekļuvi finansējumam. Uh, ar, protams, Eiropas Investīcija bankas un Investīcija fonda atbalstu. Es gribētu savos secinājumos ilustrēt to, kā mēs nodrošināsim šo papildināmību starp vairākām schēmām. Mēs tik tiešām turpināsim savu darbu, turpināsim RSI, noteikti būs budžets, iespējams, ka tas būs trīskārt lielāks. Uh, bet centīsimies arī apzināt iespējamos uh, izmantotājs ieguvējus. Un uh, uh, darba programmā 14.15. gadam un tāpat arī apvārsnī mēs apzināsim MVU programmas, tātad pāreju no pirmās uz otro fāzi, skatīsimies, kur ir iespējas attīstībai un izaugsmai, un uh, savietosim tad to ar atkal uh, atbalsta iespējām, kas varētu nākt no parādu finansēšanas vai kapitāla finansēšanas mehānismiem, tātad, lai pātrinātu šo procesu un radīsim arī uh, starpnieku uh, tīklu Eiropā, kas varēs palīdzēt mums šo darbu veikt. Noslēgumā gribētu teikt, ka ja RSFF mehānisms ir bijis veiksmīgs septītās ietver programmas ietveros. Tad jāsaka, jā, tas ir bijis tas pamats, uz kura mums bija iespēja arī būvēt apārsni 2020, ka tas ir ambiciozāks projekts, bet kas dod arī plašāku instrumentu klāstu. Tas bija iespējams arī tāpēc, ka mēs pārbaudījām, testējām RSFF, un pat ja šajā kontekstā sākotnēji bija um, zināmi ierobežojumi, ka vajadzēja izvērtēt RSFF, uh, Tagad mēs ļoti atklāti varam teikt, ka tas viss ir bijis ārkārtīgi noderīgi, jo tieši šī vidustermiņa izvērtējuma pēc un tieši tāpēc, ka mums bija konkrēti nosprausts mērķis, to nosprauda arī Eiropas parlaments. Tātad mums nācās to darīt pēc iespējas efektīvāk, iedarbīgāk un nācās sniegt arī potenciālas rekomendācijas, lai padarītu darbu vēl efektīvāku. Un uh, Tas, ka RSI pastāv RSF ietvaros, tas ir tieši tāpēc šī vidustermiņa izvērtējuma rezultātā, ko mēs veicām 2010. gadā. Un šai kontekstā, un tas būs tiešām noslēguma vārdi, mēs paši savos finanšu instrumentos tātad ieviesīsim atkal šo vidustermiņu izvērtējumu attiecībā uz visiem instrumentiem. Tātad 16. un 17. gadā pat ja tas, ja juridiski nav šāda prasība, ja to neprasa apvārs 2020, mēs uzskatām, ka vidustermiņa pārskats ir ārkārtīgi efektīvs eh, monitoringa pārvaldības instruments. Paldies! Lielas paldies! Eh, paldies jums eh, par šīm prezentācijām. Tagad būs iespēja uzdot jautājumus. Eldara kungs pirmais. Paldies! Pirms es eh, uzrunāšu ekspertus. Gribu uzsvērt, ka man ir liels prieks, ka jūs vadāt šo sanāksmi, tagad ir jūsu vadībā. Mēs tieši diskutējām par uh, riska sadalas fondu. Uh, tas nebija vienkārši, bet jūs lieliski vadījāt šīs sarunas, un tas uh, ļāva arī polijas bijušajam premjerministram uh, panākt tik labu rezultātu. Esmu eh, tiešām gandarīts un lepns par to, ka strādāju jūsu vadībā. Tagad eh, Vais kundze un Stīvens kungs. Eh, lūdzu, nepārprotiet, šodien mūsu nav daudz, bet tas ne, nav tāpēc, ka mēs neesam ieinteresēti šī instrumenta attīstībā. Parlaments ļoti rūpīgi seko jūsu darbam un pretrunīgajās diskusijās par programmu apvārsnes 2020. Eiropas parlaments visas politiskās grupas uzskata, ka ir labi pā, jāpārvalda sloks, ir jāmazina sloks uh, finanšu instrumentu izmantošanā. Mēs uh, nevēlamies mazināt uh, šo instrumentu finansējumu un uh, mēs tiešām ļoti uzmanīgi uh, izlasīsim jūsu ieteikumus. Man ir pāris principiāli jautājumi. Visu pirms varbūt jūs varētu pastāstīt par šo svīras efektu. Ieskatoties konkrētajos skaitļos, mēs redzam ekonomiskajā šķautnē uh, runāt par iekšējo tirgu, šis instruments ir samērā neliels, samērā ierobežots. Ko jūs sagaidāt uh, no svīras efekta? Uh, kāds varētu būt uh, finansējuma līmenis jaunajiem instrumentiem kopā? Un vai tas varētu mainīt esošo situāciju? Tad uh, par šu, šīm atšķirībām starp mums un komisiju. Mums ir vairāki instrumenti, Kovin un citi, kas ir uh, saistoši komisijai, kas ir piesaistīti uh, konkrētajam nozarēm, piemēram, IT nozarei. Un lietotāji um, um, to zina, bet bijušas arī nopietnas problēmas. Vai jūs domājat, ka var sagaidīt, ka šie jaunie instrumenti integrēs gūtās mācības Jūs runājat par operatīvo sadaļu, par budžetu, bet šķiet, ka šeit nav labas sasaistes. At jūs runājāt uh, par uh, privāto kapitālu un. Um, tad es gribētu arī jautāt, uh, šie aizdevumi, par kuriem mēs runājam, riska kapitāls Uh, šajā gadījumā ir efektīvāks un tam ir lielāks sviras efekts. Ko mēs varētu sagaidīt uh, no uh, pamat kapitāla, no šī seed capital? Un kā varētu piesaistīt dažus politiskos instrumentus, piemēram, IKT, kur ir nedaudz lielāks finansējums pieejams. Kā to var piesaistīt, lai uzlabotu finansējumu citās jomās? Vai jūs uzskatāt, ka riska sadalas instruments ir tāds horizontāls instruments? Vai jūs pievērsīsieties atsevišķajām nozarēm? jo piekļuva finansējumam ir tiešām ierobežota, bet tie ir statistikas dati. Un mēs zinām, ka atsevišķienas nozareis šī piekļuva ir ļoti sarežģīta, citās nozareis atkal tā nav varbūt tik problemātiska. Vai jums ir kaut kādi ierosinājumi, kā situāciju uzlabot? Jūs runājat par privāto sektoru. Tad es gribētu zināt, ko mēs varam šeit sagaidīt, kādas izmaiņas. Mēs diskutējām par uh, investīcijas uh, bankas lomu. Um, kāda varētu būt šīs bankas loma, cik elastīga varētu tā rīkoties, piedāvājot varbūt mazākus uh, uh kredītus. Tie būtu jautājumi no um, manas uh, puses. Nedaudz gari runāju, bet nu, tādi mēs vācieši esam. Paldies, paldies arī par laipniem vārdiem. Es labi atceros, kādas bija mūsu sarunas par šo instrumentu. Kas no jums atbildēs? Lūdzu, Avistu kundze. Liels paldies! Paldies par to, ka jūs tik uzmanīgi izlasījāt mūsu ziņojumu. Jūs tik lielu interesi uh, izrādījāt mūsu ieteikumiem. Paldies par to! Es strādāju tieši ar riska kapitālu. Tas ir mans lauciņš. Nu jau 12 gadus esmu strādājusi šajā lauciņā. Un jāsaka, protams, uh, viens pret 16 uh, šī, uh, šis skaitlis. Mēs neesam vēl sasnieguši šo uh, skaitli šo svīras efektu. Ir vairākās jomās tiešām katastrofālā situācija. Ja jūs izskatīsieties statistikā, tad jūs redzēsiet, uh, kāpēc mēs tieši šo metodiku ierosinām. Garantiju sistēma, kas ir izveidota, ir tieši paredzēta uh, RSI instrumentam, tā ļauj mobilizēt uh, spēlētājus, kas uh, uh, citā veidā nebūtu iesaistījušies. Tā kā mēs jau tagad redzam mūsu politikas efektus, kaut gan tiešām rezultāti vēl nav ideāli. Daudz lietas var vēl uzlabot, bet es esmu pieredzējusi, ka šī interese, līdzfinansētāju interese tiek rosināta, kad uh, visi dosie ir izstrādāti uh, ļoti profesionāli. Un, uh, ja mēs runājam par strateģiskajām jomām un uh, strateģiskajiem MVU, tad piesaistot ekspertus, rūpniecības, ekonomikas ekspertus, ir iespējams pierādīt, kā sarežģīti projekti ir īstenojami. Un mēs šeit runājam tieši tāpēc mūsu ziņojumā par informēšanu awareness, un par uh, viedajiem klasteriem Eiropā. Manuprāt, to vēl ir par maz. Mēs, protams, uh, zinām, ka uh, projekti ir ļoti atšķirīgi, daži ir pievilcīgāki, citi mazāk pievilcīgi. Un uh, mēs tāpēc koncentrējamies uz jomām, kurās, mūsuprāt, ir vislabākais izaugsmas potenciāls Protams, uh, vajag koncentrēties uz uh, šiem interesantajiem tehnoloģiskiem produktiem un jāveicina finansējums Eiropas līmenī. Bet es vairāk kārt esmu teikusi investīciju bankai, ka svarīgi izveidot ekspertu tīklu. Šiem ekspertiem jāstrādā kopā. Tie, protams, jau ir. Uh, bet tieši tajās uh, nozareis, kur mēs vēlētos attīstīt jaunās tehnoloģijas un inovācijas, ir vajadzīgi ekspertu tīkli. Kā teica Malokungs, nepieciešams uh, panākt, lai eksperti strādātu bankās, uzņēmumos, uzņēmumu klasteros, Varbūt es runāju tagad pārāk uh, profesionāli, pārāk specifiski. Es uh, varu jūs iedrošināt, tieši tā mēs strādājam un tieši tā mēs uh, gūstam rezultātus. Turpināšu. Man ir daži papildus komentāri. Vispirms par svīras efektu. RSI instrumenta ieviešana fonda ietvaros. Um, notika pēc pirmā vidusposma izvērtējuma, un otrajā posmā mēs redzējām, ka tā ir ļoti veiksmīga programmas daļa. Mēs redzējām, ka uh, vairāk bankas tagad piedalās uh, šajā schēmā, uh, izmanto tās priekš, priekšrocības, piedalās uh, riska sadalas fondā. Mēs tam nobežījušies, ka netietiks varbūt finansējumu visām bankām, kas ir ieinteresētas strādāt. Tāpēc mēs uh, ierosinām šo platformu partnerību starp komisiju, kurai ir uh, vairāki finanšu resursi, un investīciju banku, kurai ir uh, izpildu kapacitāte kā mēs varam strādāt reģionālā līmenī un tajās nozareis, kur ir lielāks pieprasījums pēc aizdevumiem vai, eh, vai pamatkapitāla. Šī platforma būs temēta uz konkrētajiem reģioniem, ja iestādes to izmant, izlems. Piemēram, ja izlems izmantot kohēzijas fondu, uh, Uh, finansējumu, lai īstenotu kaut kādās reģionālās schēmas vai nozaru schēmas ar konkrētiem budžetiem. Tad par uh, parādu vai pamatkapitālu un kapitalizācijas pakāpi. Mēs uh, uh neesam plānojuši tā veicināt pamatkapitāla pieaugumu, bet uh, tas tiešām ir nepieciešams. Uh, Un Eiropas komisija ir veikusi uh, pētījumu par fo fondu fondu. Mēs uh, apzināmies, ka pamatkapitāls jaunajiem augošajiem uzņēmumiem ir ļoti svarīgs elements Tas nav mūsu grupas uzdevums, bet mēs varam sagaidīt, ka komisija šeit darbosies efektīvāk un uh, plašāk. Un uh, turpināšu neatkārtošu to, ko teica Avis kundze un Stīvens kungs. Gribu tikai piemetināt dažas piezīmes par uh, šīm īpašajām jomām un pieprasījumu tajās. Visu pirms eh, programmā apvārsnes 2020 ir paredzēts eh, šāds variants. Ir iespēja papildināt finansējumu no visiem podiem, tā teikt no programmas apvārsnes 2020, no uh, eh, reģionālajiem līdzekļiem, no valsts līdzekļiem. Bet ir vajadzīga politiska griba to darīt. Mēs noteikti uh, izmēģināsim šādu papildinājumu. 2015. gadā būs neliels uh, pilotprojekts. Uh, biznesa eņģeļi tiks piesaistīti IKT jomā. Mēs izmantosim uh, naudu no programmas apvārsnes 2020, lai izvērtētu, kā tas praktiski iespējams. Mēs Eh, stiprināsim sadarbību ar dažiem dalībniekiem, eh, jo īpaši ar biznesa eņģeļiem. Un tad eh, tas augtais pūļa finansējums crowdfunding, arī šādas iespējas mēs pētīsim. Vēl gribētu pievērsties jautājumam par ieinteresēto pušu izvēli un uh, starpnieku izvēli. Eiropas investīciju banka tiešām ir mūsu sadarbības partneris, mēs strādājam ar to pie lielajiem projektiem. Ar investīciju fondu mēs strādājam, tā teikt, pie mazākiem projektiem, jo fondam ir īpaša struktūra, bet ar investīciju banku mēs tagad programmas apvārsnes ietveros palaidīsim dažus jaunus produktus, izmantojot arī starpniekus, jo īpaši midcap uzņēmumiem. Atsevišķies valstīs ekonomikā e, šiem uzņēmumiem ar vidēju kapitalizāciju ir milzīga nozīme. Tieši šie uzņēmumi piedāvā jaunās darba vietas un nodrošina izaugsmi, un tiem ir vajadzīgs finanšu atbalsts. Mēs ar investīciju banku kopā pārbaudīsim finansēšanas iespējas. Tad mēs eh, tātad ar fondu eh, rūpēsimies vairāk par MBU, ar investīciju banku par midcap. Tāpat ar investīciju banku mēs pašlaik izpētam vēl vienu ļoti elastīgo pieju eh, par parādu un pamatkapitāla finansējumu. Tas ir jauns produkts, trīs gadu projekts, mēs pašlaik to saucam par GFI. Tas ir elastīgāks instruments. Un katrā gadījumā mēs ņemsim vērā uh, investīciju bankas uh, struktūru specifiku. Bet šeit nav nekādu ierobežojumu. Mēs varam izmantot kosme, Kosme gadījumā tikai EF e var piesaistīt. Protams, programmā apvārsnes 2020 mēs izmantosim arī investīciju fondu, bet piesaistīsim arī citus, citas finanšu iestādes, kas e, ļaus mums strādāt visā Eiropas Savienības teritorijā. Un mēs piesaistīsim arī ilgtermiņa finansējuma e, iestādes, piemēram, Caisse de Depot Francijā uh, vai Vācijas KFV uh, iestādi. Tātad šādas schēmas, protams, netiks īstenotas tuvākajos gados, bet mēs esam gatavi sākt diskusijas uh, par to, kā mēs varētu apvienot pūliņus un kā mēs varētu vislabāko atbalstu piedāvāt mūsu mērķa grupai, piesaistot starpniekus. Pēdējais komentārs no manas puses par uh, privāto pamatkapitāla valdi. Mums jāsasaista programma apvārsnes 2020 ar kosme. Un tā kā mums jāņem vērā realitāte tirgos, mēs redzam, ka daudz nelielu fondu uh, iesaistās abās programmās. Jūs pieminējāt ļoti interesantu aspektu, jo kosme vai apvārsnes 2020 to pilnībā nenosec nevienu no šīm programmām. Kosme ir paredzēta MVU atbalstam. Un daži no labuma guvējiem nav uzskatāmi par MVU vārda pilnā nozīmē. Tā kā mums jāpalūkojas, ka tieši tad, kad uzņēmumam visvairāk vajadzīgs finansējums, kosme vairs nevar izmantot. Bet izmantot apvārsnes 2020 ir vēl parāgru bet mums jāpalūkojas, kā jārīkojas šādos gadījumos. Apvārsnes 2020 ir diezgan elastīga programma, mums ir zināmas manevrēšanas iespējas, bet tās nav bezgalīgas. Un tieši tāpēc mūsu pētījumos par fondu, finansēšanas fondu, mēs izskatīsim šādus gadījumus. Esmu pārliecināts, ka mēs vēl diskutēsim ar jums par šiem jautājumiem nākamajā sasaukumā. Uh, thank you. Uh, Madam Avis has had a further thought. Avī kundzei ir vēl viena ideja, bet uh, vēlējos pirms dot viņai vārdu. Varbūt dosim iespēju atbildēt. Nu, laikam, ne, bet Avī kundze vēlas izteikties vēlreiz. Un abord. Jā, mēs runājam par kvalitatīvajiem aspektiem, uz kuriem tiek vērsta uzmanība, un tāpat arī saiknes starp dažādiem finansējumu veidiem. Tātad tā ir metodoloģija, kas tiek attiecināta uz uzņēmumu, bet vēl par kvantitatīvo aspektu, par kuru arī tika runāts šajā jautājumā par finansēšanu. Vienkārši došu vēl tādu norādi. Tika veikta tāda analīze par RSFF, un jau miljārds da, vairāk miljardu aplojumā jau bija atkal pieprasījums, jau, jau gatavojām mēs uh, izmaksāt. Un uh, tas nozīmē, ka šī gaidīšana, kas izveidojās programmas ietvarā, ir jānodrošina, lai ir kaut kāda turpināmība, lai nav tāda apstāšanās momenta, kad ir jāgaida tā, tad, ja ir maksājumi, ja kaut kas ir uzsākts, Un varbūt tas ir gājis uz priekšu ātrāk nekā sākumā, un tagad ir jāņem vērā šī realitāte, un šī metoloģija tam ir ļoti pieskaņot. Paldies. Thank you. Um... Paldies. Odīkungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī piekrītu mana kolēģa Eiler kungu izteiktiem komentāriem. Un uh, Uh, mums arī ir bijusi ietek, uh, iespēja, iespēja politiski sadarboties un kontakts veidot. Un, uh, Tātad pievienojas jau iepriekš izteiktiem kom, komplementiem. Paldies par jūsu skaidrojumiem. Domāju, ka noteikti ir jāstrādā visiem kopā. Man nepatīk šis vārds uh, finanšu inženierija vai viedums. Es domāju, ka mums ir uh, publiskie līdzekļi, tātad Eiropas, nacionālajā un reģionālajā līmenī, un jādomā, kā lai mēs nodrošinām, lai mūsu kontinents būtu viskonkurētspējīgākais pasaulē. Tātad tas, ko esam palaiduši garām Lisbonas stratēģijas ietvaros, lai to mēs varētu kaut kā atgūt atkal Eiropa 2020 eh, ietvaros. Un es domāju, ka mūsu valstu un valdību vadītāji noteikti pārdomās eh, šo pirmo eh, izvērtējumu komisijas priekšlikumam. Tālāk par šo riska dalīšanas finanšu mehānismu. Ļoti interesants risinājums, izmantojot sviras efektu, es biju referents uh, vid vidustermiņa izvērtējumam septītajai ietver programmai un uh, ar īpašu uzsvaru uz uh, pētniecību, bet man jautājums par šiem finanšu starpniekiem, jo EIB, labi, tas ir uh, ļoti svarīgs instruments, kvalitatīvs, un man ir žēl, ka tas nav kopienas līmeņa instruments, varbūt kādu dienu tas par tādu kļūs. Vai EIB nepietrūkst kaut kas par riska kapitālu? šis riska dalīšanas eh, instruments, eh, mehānisms, vai nevajadzētu paplašināt eh, pašu starpnieku lomu, piemēram, par, piemēram, te varētu izmantot ekspertus, grāmatvežus vai tirzniecības kameras. Kaut kādā veidā varbūt varētu tā teikt komercializēt visu šo finansējumu, lai sasniegtu mazos vidējos uzņēmumus, visus mazākos uzņēmumus. Es atceros kādu pētījumu, kas tika veikts, tur tika izvērtāts uzņēmuma dzīvotspēja un uh, bija jādala uz desmit šī dzīvotspēja uh, uzņēmumiem, kam bija labi finansējuma plāni un kuri uh, bija ļoti mazi uzņēmumi, tā tad ir publiski finansējuma instrumenti. Un varbūt, ka tirsniecības kameras kaut kā varētu saistīties ar bankām, ka es redzu te banku sarakstu, jā, jūs sarakstā arī ir uh, uzskaitījums, uh, tur ir Francijas bankas minēts, ir, ir Francijas banka, kas tur ir, bet ir arī citi banku tīkli. Es nezinu, vai viņi varēs piedāvāt tādus pakalpojumus, kur jūs varēsiet dot savu līdzfinansējumu un vai galu galā. Uh, Vai šī informācija tiek nodota, vai šis iespējamais saņēmējs tik tiešām labi saprot, ka tā ir Eiropas Savienība, kur ir uzsākuši šo instrumentu caur kaut kādu vietēju banku vai struktūru? Tātad, ka tur ir Eiropas līdzdarbība. Nu, tādas ir manas pārdomas, un, protams, jā, noteikti šis darbs ir jāatbalsta, un paldies par visām jūsu rekomendācijām. Uh, Bet varbūt, ka te ir tāda problēma attiecībā uz vienkāršošanu, vienkāršot visus šos procesus un lēmumus, lai šis galīgais līdzekļu saņēmējs saprastu un zinātu, ka tā ir Eiropas Savienība, kas devusi savu ieguldījumu. Un patiesā problēma tik tiešām ir piekļuva finansējumam maziem vidējiem uzņēmumiem. Monsieur, monsieur deputé, merci beaucoup. Cienījamie deputāti, paldies par jūsu, paldies par jūsu izteikumiem, un jā, mēs jau Ehm, tikāmies Strasbūrā un runājām par šo darbu. Tas, ko jūs teicāt, eh, man atgādina to, ko esmu veikusi eh, Parīzes reģionālajā tirzniecības eh, kamerā, kur ir 400 tūkstoši uzņēmumu apkopot, un es gribēju uzzināt, vai šī Eiropas programma ir pazīstama, zinām, un atbildi bija nē. Tāpat laikā kādu informāciju saņēmu, ka ir eh, liela kapacitāte mazajiem un vidējiem uzņēmumiem caur šo tirzniecības eh, kameru. Es domāju, ka tā ir lielākā, kas ir Eiropā. Un man tāpat arī teica, ka esam konstatējuši, ka tāpēc, ka trūkst finanšu līdzekļu, daudz no šiem maziem uzņēmumiem mm, viņi neattīstās. Tā tad ir kaut kas jāuzlabo. Šī awareness informācijas sniegšana Kā jūs zinat, jā, protams, ir arī eksperti, ir cilvēki, kas eh, labāk spēja atrast tos uzņēmumus, kurus varbūt vajadzētu vēl veicināt un uh, ir nepieciešama šī Eiropas platforma, kas spēj finansēt uzņēmums, kas pastāv jau visā Eiropā. Un ja tas nenotiks, tad notiks tāda kā īstvaikošana, uzņēmumi ies bojā, un to mēs redzam visus šos procesus. Jums ir taisnība, ir nepieciešams sasaistīt šīs sistēmas. Es nešaubos par šo starpnieku kapacitāti, ko ir izveido, izvēlēsies Eiropas investīcija banka un investīcija fonds šī darba veikšanai, bet tik tiešām jā ir vēl pavisam citas lietas, kas ir jāīsteno un jāizdara, lai mēs labāk varētu nodrošināt šo Eh, resursu atrašanu, tātad atrast tos uzņēmumus, kuri varētu darboties tālāk, attīstīties, kas varētu būt konkurētspējīgi nākotnē, tātad veicināt viņu izaugsmi. Un varbūt uh, Eiropas Investīcijas bankas pārstāvs varētu šeit piemir, piebirst kādus vārdus. Paldies! Uh, jā, es pārvaldu RSFF banku uh, programmu Eiropas Investīcija bankā. Uh, Es arī strādāju RSI programmas ietvaros maziem un vidējiem midkap uzņēmumiem 2011. gadā. Es principā piekrītu visu kundzes skatījumam un arī jūsu skatījumam par to, cik svarīgi ir iesaistīt arī citus resursus uh, un tīklus šajā iespējamā finansējumā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo jau gadiem ilgi banka un arī fonds ir veikuši ļoti daudz darbības market awareness raising, tātad uh, esam organizējuši konferences, dažādas seminārus un uh, esam veikuši dažādas debatas un cenšamies pēc iespējas labāk Uh, informēt par šo risku dalīšanas finanšu mehānismu. Eiropas Savienība ir ļoti liela un nav iespējams uh, pāris gadu laikā būt pazīstamam visur. Mēs neesam, pieņemsim, kā Coca-Cola uzņēmums vai firma. Uh, un jā, šī informācijas sniegšanas problēma pastāv, ir daudz cilvēku, kurus varbūt pārāk neinteresē tīri šis finansiālais aspekts, tā ka vispirms ir jāizvērtē ideja un inovācija, un tāpēc ir jādomā par to, kādā veidā atkal to visu ienes tirgū. Tāda ir šī problēma. Problēma ar nefinanšu starpniekiem ir tāda, jā, ka bieži vien viņi ierosina projekts, bet viņi paši neuzņems risku, nedalās riskā. Un, piemēram, ir nepieciešams, lai būtu pretgarantijas sniegtas Un arī tī lokālā mērogā ir nepieciešams kāds, kas pazīst uzņēmumu, kurš arī varētu būt finansētājs un kurš arī uzņemtos savu riska daļu. Tas būtu tikai normāli, jo ir nepieciešama zināma uh, riska saskaņošana, saskaņot uzņemšanās, ja nē, uh, Eiropas investīcija banko tā dara. Man liekas, mēs esam izveidojuši kaut ko ļoti noderīgu, un kā jau vadīkungs teica, uh, Tā ir liela banka, kas jau gadu desmitiem ir veiksmīgi darbojusies, un pēc definīcijas tā vairāk apkalpo lielākus uzņēmumus. Un mēs nevaram tādā efektīvā veidā īsti labi e, izsniegt mazus aizdevumus maziem uzņēmumiem. E, bet, e, nu jau vairāks projekts, mēnešums ir pilots projekts, kurš ir izstrādāts tieši tā saucamiem midcap uzņēmiem līdz 30 darbiniekiem. Tie nav pārāk lieli, bet arī nav pārāk maziņi. Un katrs, mm, tātad šādi uzņēmumi var iegūt līdzekļus. Un, tā, un, un tur līdzekļu piešķiršana notiek ātrāk. Un pavisam mm, ātrāk notiek mm, šie pirmie kontakti un aizdevuma izmaksas izteikšana. Teiksim, divi ar pus mēneši pagājuši konkrētā gadījumā līdz aizņēmumu saņemšanai tātad no pirmiem kontaktiem un līdz uh, līguma parakstīšanai. Un, manuprāt, tas ir ļoti tāds uh, augstu vērtējums rezultāts. Mēs gribam 300-400 miljoniem uh, gadā paredzēt tieši šādiem midcap uzņēmumiem, veidot šādus uh, tiešus kontaktus, un es domāju, ka ar komisijas uh, palīdzību uh, mēs varēsim to darīt, uh, nākotnē varēsim tātad piedāvāt šādu produktu, un es domāju, ka tas tieši iet kopā ar šo starpnieku instrumentu, tātad ar to, ko vietējā starpnieku bankas var darīt, un uh, mums ir bijuši ļoti cieši diskusijas ar četrām piecām bankām, un varbūt tad mēs varēsim kādu tūkstot uh, midkap uzņēmumus apkalpot nākošajā gadā. Tas ir ļoti būtiski, jā, ko Eler kungs teica. Uh, Eh, tā mēs nevaram visu Eiropu, tā teikt, un visu pasauli apkalpot, bet eh, tomēr mēs te runājam par eh, tādu atbilstošu izmēru instrumentu. Labi, viņš nav visiem piemērots, bet to ir nepieciešams attīstīt. Un ietvert tos uzņēmumus, kuriem ir laba pētniecības un attīstības stratēģija, bet tāpat laikā, kur, teiksim, atrodas tādā delikātā finanšu situācijā, un tā ir mūsu stratēģija mm, Eiropas Investīcija bankas ietvaros nodrošināt, lai uh, nebūtu tādu uzņēmumu, kas eh, bankrotē, tāpēc, ka viņiem nav eh, finansējumi, bet kuriem ir ļoti laba uzņēmuma darbības stratēģija. Paldies! Okay, thank you very much. Jā, paldies. Elekungs, vai vēlējāties vēlreiz ko teikt? Lūdzu, vārds jums vēlreiz. Tā kā mums ir ierobežots laiks, tad es centīšos eh, samazināt jautājumu skaitu. Par reitingu. Jā, mūsu mērķis ir tehnoloģijas, bet riska portfeļu pārvaldītāju acīs tas ir daudz riskantāk. Cik lielā mērā šīs programmas ir atkarīgas no EIB e un EIF reitinga? Otrakārt, mēs apgājām apkārt e, jautājumu par geogrāfisko līdzsvaru attiecībā uz līdzekļu pieskatīšanu. Tūkstots midkap uzņēmumu ir 1% no, nu labi, 5% no automatizēto ierīču nozars Portugālē, kur mums ir kaut kādi daži uzņēmumi eh, aeronavigācijas eh, nozarē, tas ir nozīmēt ļoti daudz. Līdz ar to saistībā ar šādu uz nozarēm orientētu pieeju, mans jautājums būtu tāds. Mēs redzam, ka atsevišķos reģionos ir izmisīgi nepieciešams um, milzīgs pieprasījums pēc finansējuma, bet, eh, protams, ka jā, jāsacē tas ir ar EIB reitingu un risku portfeļu problēmām, kas varbūt saistīts ar vājākām, bet tomēr ļoti svarīgām dalību valstīm. Uh, Kāda ir jūsu pieredze paskaroties šajā kartē jaukajā, bet palasot eh, precīzāk skaitļus, mēs redzam, ka notiek koncentrēšanās uh, uh, Eiropā uz lielajām dalībvalstīm un mazāk uz mazajām, ir tīpaši dienvidos. Tālāk saistībā ar mīja darbību. Es apmeklēju janvāri pavisam nejauši Kalifornijā vienu sanāksmu, kur Kalifornijas pavils eh, piešķīra 100 miljonus dolārus un tad uzaicināja 13 riska kapitāla eh, uzņēmumus Silīcija eh, ielējā. Redzot šos cilvēkus, liktos, ka It kā runa ir par simts miljoniem, bet uh, viņiem tas varētu būt tāda spēļu nauda. Un tad viņiem tika teikts, ka jūs vēlaties kaut ko uh, darīt, kaut ko konkrēti attiecībā uz MVU, IKT jomā. Mēs dosim 100 miljonus, 13 riska kapitāla fondi, un tad cīņa bija par to, kuram bija viss Eh, pievilcīgākais risinājums portfeļa pārvaldīšanai. Bija interesanti redzēt, ka Kalifornijas pavalsts, kas arī budžeta jomā ir sarežģītā situācijā, centās veicināt eh, šādu veidu ieguldījumiem ar mm, un radīja interesi savstarpēji konkurencei par Eh, labāko koncepciju, kā pārvaldīt šādu fondu nākotnē? Vai ir kāda ideja no Eiropas Investīcija bankas puses, lai palielinātu ieguldījums no privātā sektora parādu instrumentu pārvaldības vai kapitāla pārvaldības eh, idejām nākotnē? Thank you, Mr. Iller. Uh... Paldies, Eller kungs. Atbildot uz jūsu pirmo jautājumu par riska pārklājumu un EIB reitingu, varu atbildēt, ka tikai vakardien tika apstiprināts mūsu 3A reitings un e, nākotnes prognozes no negatīvām uz stabilām. Tas ir labs ziņas. Tas nenozīmē, ka mēs neuzņemies risku. Mums ir īpašu aktivitāšu budžets bankā, to direktoru padomu lēma katru gadu, pagājušajā gadā tika izlēmts par 5 miljārdiem eiro, attiecībā uz RSFF eh, parakstīts tika 3 miljārdu apjoms, tā kā tas ir diezgan nozīmīgs. Es atceros laikus, kad biju sācis strādāt tikai EIB, tas bija kā 10 gadu atpakaļ. Mums 500 miljoni bija īpašie uh, projekti, šobrīd ir 5 miljārdi, tā kā jūs redzat, cik daudz tas ir mainījies EIB eh, e ietvaros. Uh, Tāpat arī kapitāla pieaugums pagājušajā gadā, kas notika, ir ļoti svarīgs bijis, bet es varu apstiprināt, ka īpašo aktivitāšu budžeta eh, pieaugums katru gadu un eh, SFF eh, veiksmies stāsts, es varu ap, tas viss liecina, ka nākotnē tas viss turpināsies. Un mūsu vadības komiteja ir arī pilnvarojusi turpināt eh, darbību līdzinējo gadu, pēdējo divu gadu līmenī. Tas nozīmē, ka mēs daudz lielākā laikā ieguldīsim savu, uh, savus līdzekļus salīdzinot ar komisiju, kas dos uh, liels, ieguld, uh, liels ieguvums. Tātad mēs uh, kādu 2-3 miljārdu apmērā uh, piesaistīsim līdzekļus, kas 14 miljārdu apmērā varētu būt, kas nākamajiem septiņiem gadiem, kas eh, ievērojami palielina arī eh, riskam pakļauto kapitālu. To būtu svarīgi zināt. Attiecībā uz jūsu otro jautājumu un valsts pārklājumu. Tik tiešām tās valstis, kur saskarās ar lielākajām problēmām un kas ne, nedarbojas aktīvi mūsu projektos, piemēram, Portugāla, mums varam pieminēt arī vairākas Austrum Eiropas valstis. Ir zināma saikne starp eh, valsts lielumu un projektu lielumu, ko varam finansēt. Piemēram, Portugāles gadījumā Eh, tur pārāk eh, daudz inovatīvu uzņēmumu nav, un ja ir, tad tie ir mazi. Tad mums bija viens mēģinājums pagātnē, jo beigās eh, nespējām vienoties par nosacījumiem, un banka, kas viņus finansēja, izvēlējās nesniegt garantiju, un mēs nevarējām finansēt līdz ar to. Bet ar diviem jaunajiem instrumentiem, kurus mēs šobrīd izmēģinām, GFI un MCI, mēs varēsim tiešā veidā atrast uh, bez starpniekiem gala saņēmējs valstī. Piemēram, GFI eh, gadījumā mums ir vesela virkni eh, projektu, kas tiek gatavot. Un RSFF ietvaros 5 eh, miljonu aizdevumām, tas liekas lielajiem uzņēmiem pārāk uh, Eh, daudz darba, lai saņemtu maz finansējumu, bet eh, mēs varētu nākotnē šajās valstīs piemērotāk risinājumu atrast. Protams, ka valstīm kā Vācija un Beļģija, eh, īpaši mazajām valstīm mums ir īpaši projekti. Mēs varam piemērots risinājums sagatavot un, manuprāt, tuvāko septiņos gados centīsimies palielināt aptverto valstu skaitu no 23 uz, pieņemsim, 30 piemēram, tāds valsts kā Balkānu valstis, tur varētu būt grūti tiešos RSFF darījums e, noslēgt, bet e, neskatoties to, mēs to centīsimies darīt, e, centīsimies informēt šīs valstis, bet, protams, mēs nevaram arī īstenot pašu šos projektus, tas arī skaidrs priekšsarētājs, diemžēl mums beidzas laiks, es saprotu, ka jums daudz svarīgas Uh, lietas sakāms. Varbūt jūs divpusē ar Ēleru kungu varētu to tālāk turpināt jo mums ir uh, ļoti izslāpuši uh, tulki kabīnēs, un viņi gandrīz nav manāmi, bet ir ļoti svarīgi mūsu darbā. Tā kā atvainojiet, bet mums jābeidz sanāksim. Paldies mūsu kolēģus, eh, paldies kolēģiem, paldies jums eh, visiem. Paldies par prezentāciju, paldies par atbildēm uz jautājumiem. Tas bija ļoti interesanti un ceru, ka mani kolēģi var man piekrist. Paldies jums! Nākamais darba kārtības punkts ir citi jautājumi. Man tāda nav zinām, līdz ar to nākamā sanāksme. 10. aprīļa rīts, ceturtdien, kad eh, mūsu komiteja kopā ar citām komitejām piedalīsies pilsoniskajā inici uzklausīšanas iniciatīvā. Tā kā citi jautājumi vairs nav. Paziņoja, ka sanāksme ir slēgta. Un labu apetīti visiem!